Muito bom dia! Esiet sveicināti visi! Paziņoju, ka šodienas sēde ir atklāta. Un pirms mēs ķersamies, ķersimies pie šodienas darba kārtībā paredzētajām debatēm, es paziņošu rezultātus otrajam balsošanas periodam, kurš notika vakardien. Tādējādi trešdienas balsojuma otrās sesijas rezultāti ir sekojošie. Pirmkārt, bija rinda ar balsojumiem, no kuriem pirmais attiecās uz Kabu Verdi. Tas ir apstiprināts. Rezultāti būs pieejami konsultācijai uz jūsu ekrāniem. Līdz ar to Kaba verdzes balsojums ir apstiprināts. Nākošā iniciatīva - arī rezolūcija par Kaba verdi - apstiprināts. Tālāk. Divas iniciatīvas, kuras attiec uz Gvinējas Bisavas republiku, abas pieņemtas. seko iniciatīva par santomiem principi. Pieņemta. Pēc tam vēl viena iniciatīva par Šveici arī apstiprināta. Nākošais balsojums - iniciatīva par mielģisko encefaliomielītu apstiprināta. Tālāk. Balsojums globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana. Pieņemts. Tālāk. Iniciatīva par solidaritātes fondu. Pieņemta. Tālāk. E, iniciatīva ab nav no, pieņemta, nākošā par 2020. gadu arī pieņemta. Tālāk. Eh, iniciatīva par Moldo Moldovas republiku pieņemta. Tālāk protokols uh, par starp Eiropas Savienību un Moldāviju, Moldovu apstiprināts. Tālāk iniciatīva par Maroku pieņemta. Tālāk iniciatīva attiecībā uz Jordāniju pieņemta. Tālāk attiecībā uz Ķīnu pieņemta. Tālāk, attiecībā uz Gruziju arī pieņemta. Un visbeidzot, aviācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Izrēlu arī pieņemts. Tagad pāriesim pie rezultātiem attiecībā uz grozījumiem rezolūcijām par konferenci par Eiropas nākotni. Tādējādi grozījums numurs 18 eh, tika tikai pagaidīšu, lai tas parādās uz ekrāniem. 18. grozījums noraidīts. Grozījums numur 1 noraidīts. Ar detalizētiem rezultātiem, kurus jūs redzat uz saviem ekrāniem. Grozījums numur 2 noraidīts. Numur 3 Noraidīts. Numur 11. Noraidīts. 19. grozījums. Noraidīts. 20. grozījums. Noraidīts. 4. grozījums. Noraidīts. Piektais grozījums noraidīts. Sestais grozījums noraidīts. Septītais grozījums noraidīts. 21. grozījums noraidīts. Tālāk. Sastais paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa - pieņemta. Otrā daļa - pieņemta. Tālāk astotais grozījums - noraidīts. 22. grozījums - noraidīts. 23. grozījums noraidīts. 9. grozījums noraidīts. 10. grozījums noraidīts. 12. grozījums noraidīts. 13. grozījums noraidīts apsvērums noraidīts. 14. grozījums noraidīts. Bija apsvērums e, pirmā daļa pieņemts. Bija apsvērums otrā daļa pieņemts. Tālāk 15. grozījums noraidīts. 16. grozījums. Noraidīts. 17. grozījums. D apsvērums. Arī noraidīts. Tālāk pāriesim pie rezultātu paziņošanas par īpašās komitejas e, izveidi attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos. Sīm. Tādējādi pirmais grozījums noraidīts. Septītais grozījums noraidīts. Astotais grozījums noraidīts. Noraidīts. Devītais grozījums. Noraidīts. Otrais grozījums. Noraidīts. Desmitais grozījums. Noraidīts. Trešais grozījums. Noraidīts. Vienpadsmitais grozījums. Noraidīts. 12. grozījums noraidīts. 4. noraidīts. 13. noraidīts. Grozījums 5D noraidīts. 14. grozījums noraidīts. 16. grozījums noraidīts. 6. grozījums noraidīts. Sastais grozījums. Precizēju, sastais grozījums noraidīts. Pirmā paragrāfā punkts sastais grozījums noraidīts. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Šī ir rezolūcija par īpašo komiteju par mākslīgo inteliģenci, un šeit ir vēl viens sastais grozījums, kurš arī ir noraidīts. Tālāk, septītais grozījums noraidīts. Astotais. Noraidīts. 9D grozījums noraidīts. 13. grozījums noraidīts. 10D grozījums noraidīts. 14. grozījums noraidīts. 15. grozījums noraidīts. 11. grozījums noraidīts. 2. grozījums noraidīts. 11. grozījums noraidīts. 3. grozījums noraidīts. 4. grozījums noraidīts. 12. grozījums noraidīts. 5. grozījums noraidīts. Tie ir rezultāti attiecībā uz rezolūciju par īpašo komiteju pār attiecībā uz mākslīgo intelektu. Un tagad Pāriesim pie korekcijām, kas ir nepieciešams, lai rieģētu uz Covid-19 pandēmiju. Piektais grozījums apstiprināts. Pirmais un ceturtais grozījums noraidīti. Otrais grozījums noraidīts. Trešais grozījums noraidīts un tādējādi esmu nolasījis paziņojumu par otrā vakardienas balsojuma rezultātiem. Un tagad esam pabeiguši rezultātu paziņošanu un varam pāriet pie mūsu darba kārtībā šodien paredzētajām debatēm. Un kā jau bija plānots, sāksim ar kopīgajām debatēm par Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnā, vietnieka augstā pārstāvja ārlietās paziņojumiem. Es sveicu viņu klātbūtni šodien. Un šie paziņojumi ir par Covid-19 radītās krīzes sakām ārpolitikas jomā, tāpat par nacionālās drošības likumu uh, Ķīnas Tautas Republikā attiecībā uz Hongkongu un nepieciešamība Eiropas Savienībai aizstāvēt Hongkongas augstu autonomijas līmeni un par Eiropas Savienības iespējamu reakciju uz eh, rietumkrasta teritorijas aneksiju no Izraēlas puses. Vēlos atgādināt godājumiem deputātiem, ka šajās kopīgajās debatēs nebūs brīvā mikrofona procedūras, ne arī zilās kartītes procedūras. Un tagad mēs varam pāriet pie tā, ka dodam vārdu augstajam pārstāvim, Žozepam Borelam, kuram vēlreiz vēlos pateikties par viņa klātbūtni šodien. Paldies, priekšsēdētāji, godājamie deputāti. Šie ir trīs jautājumi. pie kuriem es ķeršos klāt bez kavēšanās. Pirmkārt, reakcijas koronavīrusu krīzi. Skaidrs, ka globālai pandēmija ir nepieciešama globāla mēroga risinājuma, un Eiropas Savienībai ir jābūt šīs reakcijas centrā. Tādā veidā mēs eh, atbalstīsim mūsu partnervalstis, eh, rieģējot uz pandēmiju. Es par šiem jautājumiem runāju jau 8. jūnijā ārlietu padomē, par to, kā mēs varam virzīties uz priekšu un esam mobilizējuši 35 miljārdus eiro, lai atbalstītu vismaz aizsargātākās valstis Āfrikā un Latīņamerikā. Mēs pārbīdām jau piešķirtus resursus šajā gadījumā, taču bija ļoti svarīgi piešķirt prioritāti pandēmijas jautājumiem. E, Eiropas bēgļu programma arī ir ļoti būtiska šīs krīzes kontekstā, un mēs novērtējam parlamenta pūliņus, lai e, apstiprinātu budžeta projekta grozījumus, lai piešķirtu vairāk nekā 400 miljonus eiro, lai piešķirtu atbalstu Sīrijas bēgļiem. Priekšlikumā esam e, pieš, iekļauši papildinājumu ārējām politikām un daļa finansējuma tiks pal, pa, novirzīta humānai palīdzībai, tāpat daļā ārējām darbībām, kaimiņu attiecību politikas un sadarbības jomā. Tāpat arī esam paredzējuši papildus 10,5 miljārdus, ar kuru mēs varēsim piešķirt garantijas līdz pat 130 miljārdiem no ilgtspējīgas attīstības fonda, kā arī papildu makrofinansiālu uh, eh, atbalstu no aizdevums trešajām valstīm. Tas palīdzēs mums veidot uh, ilgtspējīgas eh, un zaļas investīcijas mūsu partneru valstīs. Un es domāju, ka var rēķināties ar jūsu atbalstu, lai mēs varētu ambiciozā līmenī uzturēt mūsu ārējās darbības. Otrakārt, eh, vēl jāpiebilst, ka tas bija ļoti nepieciešams, jo šī būs krīze ar bībeliskām sekām, palūkojieties uz, uz to, kas notiek, piemēram, Latīņa Amerikā, kur stāvoklis pasliktinās. Laimīgā kārtā Āfrikā stāvoklis nav tik smags, bet kopumā visas veselības un ekonomiskās sekas šai krīzei būs ārkārtīgi smagas un baidos ilgstošas. Nākošais šodienas temats ir attiecināms uz Ķīnas Tautas Republiku un tās Nacionālās drošības likumu Hongkongas sakarā. Savu atbildi balstīšu uz acīm redzamiem faktiem. Covid spātrināt sevišķas tendences spriedzi starp Ķīnu un ASV pieaug ikdienā. Un atkārtošu jau pirmīt sacīto, vairāk kārtīgi teikto, kā Eiropa ir jāmeklē savs ceļš attiecībā uz savu attiecību līdzsvarošanu, kā sacīja Francijas ārlietu ministrs Francijas presē, tie bija praktiski šie paši vārdi, un arī šis viedoklis bija e, kopējas ārlietu padomē. Tomēr jāpaturprātā, ka transatlantiskās attiecības ir vissvarīgākās eh, attie, eh, strateģiskās attiecības Eiropas Savienībai, un mēs turpinam, protams, uzturēt attiecības ar esošo ASV administrāciju, eh, neraugoties uz viņu nostāju attiecībā uz multilaterālismu un pēdējo, kas skāra starptautisko krimināltiesu, bet tomēr mēs redzam pozitīvas tendences tur, kur tas ir iespējams. Mūsu attiecībās ar Ķīnu e, nav attiecināms uz vienu vienīgu e, kategoriju, un es atvainojos to priekšā, kur vēlētos saskatīt tikai vienkāršas schēmas, un šeit ir jābalstās uz uzticību, caurskatāmību un e, savstarpīgumu. Ķīna ir pilnīgi skaidri nepieciešams partners kas ir ļoti būtisks, lai risinātu globālus izaicinājumus, tādus kā pandēmija, klimata pārmaiņas. Neviens taču neteiks, ka mēs varam atrisināt globā, klimata pārmaiņu jautājumu bez Ķīnas iesaistīšanās, un tāpat arī cilvēktiesības ir būt, ļoti būtisks jautājums e, šajā jomā. Un es par Hongkongu e, runāju ar Ķīnas ārlietu ministru vairāk nekā trīs stundas pagājušajā nedēļā. Es domāju, domāju, ka mums bija e, ļoti noderīga saruna un arī e, Mēs redzam, ka e, drošības likums neatbilst Ķīnas starptautiskajām saistībām un arī tam, kas rakstīts Hongkongas pamatlikumā. Uh, Eh, Hongkongas autonomija un eh, pamatbrīvības skar mūs visus. Tas ir ne tikai Hongkongas tautas jautājums, tas ir principu, vērtību jautājums un arī starptautisko apņemšanos jautājums, eh, kas var graut viena valsts divas sistēmas principu. Un jūs iespējams zināsiet, es skaidri uz to norādīju savā deklarācijā 29. maijā. Un šajā punktā pastāvēja vienprātība, kas e, nemaz nav tik bieži debatēs ārlietu padomē. Tāpat arī es par šo jautājumu runāju apvienoto nāciju drošības padomē, kad man bija iespēja uzstāties šajā organizācijā un arī tajā pašā dienā lēmums tika pieņemts. Esmu jūsu rīcībā jautājumiem un atbildēm, lai diskutētu par specifiskiem pasākumiem no Eiropas Savienības puses un lai sīkāk runātu par šiem jautājumiem. Un tālāk par trešo punktu par iespējamo rietumkrasta aneksiju. Runājot par šo punktu kas skār okupēto teritoriju iespējamo aneksiju, mūsu nostāja ir skaidra, lai gan Vēlreiz jānorāda, ka vienprātība rast ir grūti, bet ir valstu vairākums, kas turpina atbalstīt divu valstu risinājumu, balstoties uz starptautiskiem parametriem, un uzskata, ka jebkura aneksija būtu pretrunā ar starptautiskiem likumiem. Līdz ar to mēs aicinām Izrēlu atturēties no vienpusīgiem lēmumiem kas varētu novest pie okupēto teritoriju uh, aneksēšanas, un man bija iespēja arī paust šo viedokli sarunās ar jauno Izraēlas ārlietu un aizsardzības eh, ministru. Eh, tas būtu nopietnas starptautisko tiesību pārkāpums. Martā Ženēvā 27 dalībvalsts par to vienojās pēdējā ārlietu padomē Diemžēl vienbalsība netika par šo punktu panākta, bet, kā jau es sacīju, ļoti liels valstu vairākums turpina atbalstīt šo principu. Otrkārt, tas izraisītu nopietnu kaitē, kaitējumu divu valstu risinājumam. Treškārt, tas negatīvi iemekla, ietekmētu reģionālo stabilitāti, mūsu attiecības ar Izrēlu, attiecības starp Izrēlas, Izrēlu un Arābalstīm, un arī potenciāli Izrēlas drošību, kas e, mūsuprāt nav diskutējams jautājums. Un visbeidzot, no Eiropas Savienības perspektīvas raugoties, aneksija būtu ārš Eh, eh, būtu visai būtiska problēma mūsu pašreizējās attiecībās ar Izraelu. Šķiet, ka esmu izsmēlis sev uh, eh, uh, atvēlēt uzstāšanās laiku, bet vēlreiz gribu norādīt to, cik būtiski ir pieturēties pie starptautiskiem uh, likumiem, un mēs no Eiropas Savienības puses aicinām savus partnerus atturēties no savas šāda soļa pirms tas nav par vēlu. Un, kā jau es sacīju, esmu atvērts konstruktīvām sarunām ar eh, premjeru, ar ārlietu ministru un šajā eh, tādā pat veidā es arī izklāstīju savu viedokli viņiem. Esmu ticies ar arābalstu pārstāvjiem, vairāk Eiropas ārlietu ministri nāca klajā ar šādu pašu paziņojumu, un arī tādu pašu mēs paudām sarunās ar Maiklu Pompeo Savienotajās valstīs. Mums bija pusotras stundas diskusija ar viņu. Tuvāko nedēļu mēnešu laikā mēs turpināsim strādāt ar iesaistītajām pusēm un starptautisko sabiedrību, lai atbalstītu divu valstu risinājumu, kas ir balstīts uz starptautiskiem parametriem. Paldies priekšsēdētāji par iespēju izteikties mazliet ilgāk nekā bija paredzēts sākumā. Paldies par jūsu uzmanību. E, mans, man atvēlētais laiks ir aizritējis, bet esmu jūsu rīcībā daudziem un dažādiem jautājumiem, kas droši vien izskanēs mūsu dialogu laikā. Paldies! Muito obrigado, senhor. Paldies komisijas vicepriekšsēdētāji par jūsu paziņojumiem šo tik būtisko jautājumu sakarā. Un tagad es došu vārdu mūsu deputātiem saskaņā ar paredzēto kārtību. Es lūdzu visus re, ievērot sev atvēlēto runas laiku un arī pieturēties pie šodienas diskusijas tematiem. Vispirms dodu vārdu Davidam Makalisteram no Tautas partijas grupas. Thank you, Ms. Paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi! Esmu pārliecināts, ka mums vajadzētu iestāties par uh, Eiropas Savienības strateģiskās autonomijas veicināšanu mūsu divpusējās attiecībās. Uh, solidaritātes eh, garā, un tāpēc es atbalstu šodienas debatas par to, kā Covid-19 pandēmija ietekmēs ārpolitiku. Mēs visi zinām, ka šī pandēmija eh, novedīs ne tikai pie medicīniskām, sociālām un ekonomiskām izmaiņām, kas būs milzīgas. Eh, kā jau Žozefs Borels, augstais pārstāvis, norādīja, šī pandēmija varētu izmainīt arī ģeopolitiskos līdzsvarus. Uh, tikai daži piemēri eh, demokrātijas un pamatbrīvību situācijas pasliktināšanās daudzās pasaules daļās, dezinformācija, kiberuzbrukumi, um, izolacionisms um, sadarbības vietā, un mums kā Eiropas parlamentam um, vajadzētu apzināties, kādi ir šie globālie draudi, un apzināties, ka tur ir vajadzīga koordinēta atbilde. Uh, Mēs atbalstam, ka turpmākajos mēnešos visas ārējo komiteju pol politiku komitejas parlamentā vēlas aizvien vairāk pievērsties mūsu globālajai reakcijai, bet šodienas debatēs, bet arī gaidāmajās uzklausīšanās un eh, ziņojumos, kas ir gaidām komitejās, cerams, mēs varēsim uzsvērt to, cik svarīgi ir ārpolitikas dimensija globālās pandēmijas apkarošanā, lai varētu raidīt skaidru signālu mūsu partneriem visā pasaulē. Paldies! Paldies, Dēvid, un tagad dod vārdu Tonino Picelam uz vienu minūti. Thank you. Paldies, priekšsādātāji. Augstā pārstāvi kungs. Covid-19 ietekme uz ārlietām ir daudzveidīga starptautiskās attiecības, tirzniecība, attīstība, eh, daudzpusējā eh, kārtība kopumā. Mums ir pilnībā jāuzņemas mūsu atbildība vadot cīņu pret globālo pandēmiju, ievērojot mūsu pamatvērtības, mūsu prioritātēm vajadzētu būt palīdzēt visneaizsargātākajām kopienām, eh, veicināt pieeju vakcīnām, veicināt mieru un atvērtas piegādes ķēdes visiem. Tā pašā laikā mēs nevaram nolikt malā mūsu intereses. Šī ir arī, eh, tas ir arī iemesls, kāpēc cīņai pret dezinformāciju ir jābūt mūsu prioritātei. Mēs atbalstām šo paziņojumu un atbalstām mūsu noturības stiprināšanu. Un visbeidzot, eh, sadarbības garā ar galvenajām eh, institūcijām ANO G20 PVO, mums ir jāpalīdz mūsu starptautiskajiem partneriem cīņā pret šo pandēmiju un jābūt līderiem uh, cīņā par um, pilnu atjaunotni un uh, ilgspējīgu attīstību. Paldies! Muito obrigado! Paldies, un tagad dodu vārdu Malika Asmani uz uh, divām minūtēm. Paldies, priekšsādātāji! Um, mandāta sākumā Eiropas komisija paziņoja par tās ģeopolitiskajām ambīcijām. Eiropa grib kļūt par globālu spēlētāju. Koronavīrus eh, pārbauda šīs ambīcijas. Pēdējos mēnešos eh, vīrus ir eh, piespiedis mūs dzīvot daudz mazākā pasaulē. Mēs bijām ieslēgti savās mājās, un tomēr šis vīrus ir kļuvis par globālu izaicinājumu, sasniedzot visus pasaules nostūrus. Uh, Tas ir parādījis mums, cik eh, ļoti savienot starptāpēji atkarīgi mēs esam kļuvuši. Un tomēr šķiet ideālistiski domāt, ka mēs varam globāli panākt vienotību saskaroties ar šo krīzi. Uh, ir eh, vīlšanās redzēt eh, mm, valstis, kas eh, izmanto Covid-19, lai vērstos pret Eiropu un mūsu interesēm. Tā sauktā koronas diplomātija, dezinformācijas kampaņas un spriedzes sāsnāšana, piemēram, Lībijā un uz Ķīnas un Indijas robežas. Mums ir jāsaprot, ka pasauli joprojām griežas ļoti strauji. Ir svarīgi, lai Eiropa Uh, aktīvāk uh, iestātos pret nākotnes izaicinājumiem vienotā veidā, uh, runājot vienā balsī globālajā arēnā. Un šis ir tas brīdis, kad komisijai ir jāuzņemas sava atbildība ģeopolitiskajā arēnā, jābūt līderim, ir jāvada pasaules kopienas, uh, Uh, cīņā uh, pret šo vīrusu un meklējot vakcīnu ir jāvada mūsu aizstāvot Eiropas uh, vērtības kopā ar mūsu liberāli demokrātiskajiem sabiedrotajiem pasaulē. Ņemot vērā, ka ASV neuzņemas līderu lomu Eiropas Savienībai, tas ir jādara, tāpēc es aicinu uzņemties mūsu globālo atbildību un izmantot šo iespēju. Eiropas Savienība var kaut ko mainīt, ja tā um, uzņem savu atbildību pasaules arēnā un apņēmīgi rīkojas. Paldies, priekšsēdētāji! Muito obrigado! Paldies! Nākošais runātājs Marko Drelsto. Viena minūte. Gentile viceprezidente Borrell, evidenti. Godātais Borrella kungs, vicepriekšsēdētāja kungs, ir skaidrs, ka krīze, kuru ir izraisījusi Covid-19 pandēmija, ir mainījusi situāciju globāli. Ķīna nav darbojusies kā uzticams partneris šīs pandēmijas laikā, un mēs to nevaram piedot. Gribu atkārtot to, ko um, Marti, Mateo Salvīnī teica. Ir nepieciešama globāla izmeklēšana, lai saprastu, kādi ir bijuši iemesli šai vīrusu pandēmijai. Um, komunisma režīms Ķīnā ir vainojams uh, un uh, Eiropas Savienībai jānodrošina, lai šāda izmeklēšana notiktu. Es nedomāju, ka kādam no lēgas tas būtu jāsaka. Šeit ir mūsu atbildība. Daudzas balsas no piecu zvaigžņu kustības, uh, tā skaitā Luigi Di Majo ministrs, nespēja nosodīt Pekinu Un tas nozīmē, ka Itālija varētu kļūt tādu par, par kā tādu satelītu valsti. Ir atšķirības tiem, kuri izvēlas brīvību un tiem, kuri to nedara. Un ir tādi, kas uzskata Ķīnas komunistu partiju par. Uh... Paldies, un nākošais runātājs - deputāts Butikofers uz divām minūtēm. President. Priekšsēdētāji, Borela kungs, kolēģi, šī te fundamentālā krīze, kas eh, tur pasauli savos žņaugos, to izraisīja Covid-19 pandēmija, bet to raksturo arī divi jauni eh, aspekti. Tā ir pirmā starptautiskā krīze kopš gadu desmitiem, kurā ASV eh, atsakās no jebkādas pasaules līderu lomas, kamēr Ķīna ir bijusi šīs krīzes centrā vairāk kā jebkad un e, tas neko labu neliecina. Šī situācija atspoguļo uh, starptautisko ties, e, attiecību plaisu, kas ir veidojusies pēdējā laikā, ir tāda kā cīņa starp supervarām, starptautiskās institūcijas tiek vājinātas, jo īpaši daudzpusējās institūcijas. Un to ietekmi mazinās. Krīzes ietekmē šīs tendences vēl tikai pastiprinās. Uh, Eiropas Savienībai e, tas nozīmē, ka tai ir jāuzņem sava atbildība, jāpilda savi starptautiskie pienākumi e, pārliecinošāk. Rezultāti ir ļoti dažādi. E, mēs izgāzāmies, uzliekot tiesniecības aizliegumus personīgās aizsardzības līdzekļiem. Mēs valdījām, vadījām koalīciju uh, PVO, lai izmeklētu pandēmijas iemeslus, bet izaicinājumu ir daudz un tie ir lieli. Un eh, mūsu vērtības un pieturēšanās pie tām nozīmē, ka mums ir jārod sabiedrotie un jāuzņems līderu lomu. Un tagad piezīme par Hongkongu. Es atbalstu neseno no G7 paziņojumu ar mūsu rezolūciju. Eiropas parlaments teiks, ka Eiropas Savienība uh, Eh, ne tikai kritizēs, mēs vēlamies, eh, lai Ķīna saprot, ka um, starptautisko pienākumu nepildīšana nevar tikt eh, palikta nepamanīta, un par to arī vajadzētu runāt es Ķīnas samitā pirmdien. Muito obrigado. Paldies! Nākošais runātājs ir Vitals Čambasikovskis uz vienu minūti. Panie Przewodniczący, Senior Borel. Priekšsēdētāji, augstā pārstāvja kungs, pirms 20 gadiem Polijas ārlietu ministrs kopā ar ASV valsts sekretāru uzsāka demokrātijas kopienu Varšavā. Un tagad mēs svinam 20. gada dienu šim pasākumam, un tāpēc Andrzejs Duda, polijas prezidents, ir ielūgts uz Baltonamu. Viņš ir pirmais uh, valsts uh, galva prezidents, kas uh, apmeklēs Baltonām pēc Covid-19 pandēmijas. Protams, ka tur tiks apspriestas divpusējas lietas, bet arī transatlantiskās attiecības. Eiropas Savienībai uh, vajadzētu um, saprast, ka šādai sadarbībai ir uh, ieguvumi, mums nevajadzētu šķelt, nevajadzētu nošķelties no ASV, mums nevajadzētu um, izvēlēties starp Ķīnu un ASV. Mums jācīnās visiem kopā pret uh, vīrusu un jāpanāk drošība. Un tāpēc es aicinu jūs, Borela kungs, un jūsu dienistus un arī Eiropas Savienības ārējās darbības dienestu, lūdzu, uh, Eh, atbalstiet Polijas prezidenta pūliņus, lai eh, dotu šo te atbalstu transatlantiskajām attiecībām. Paldies! Nākošais runātājs ir Odlams de Mirel uz eh, vienu minūti. Iespriekšsādātāji, mēnešiem ilgi mēs runājam par koronu, un šī pandēmija ļoti skaidri parāda, kādas kļūdas uh, Um, valda uh, ekonomiskajā un politiskajā sistēmā. Gadu desmitiem uh, um, valdīja privatizācijas tieksmes un um, uh, septiņu gadu laikā līdz 18 gadiem, līdz 18 gadām bija um, aicinājumi privatizēt uh, Eh, veselības aprūpas sistēmu, un tai pašā laikā PESCO ietvaros tika prasīts eh, eh, palielināt militāros izdevumus. Borela kungs, miljoniem eiropiešu saskars ar lieliem sociāliem ienā, izaicinājumiem. Viņi ir zaudējuši ieņēmumus, un tieši šobrīd jūs vēlaties pirmo reizi uh, vairāk kā 25 miljārdus eiro Eiropas Savienības budžetā eh, izmantot eh, kara tehnikas iepirkšanai, un eh, kāpēc, tā pašā laikā 41. pāns to aizliedz. Kāpēc jūs nevarat saprast, ka nevar ēst sprīdzekļus un tankus, un nevar ar tiem arī izārstēt cilvēkus? Jūs sakāt, ka Mums ir eh, jādarbojas spēcīgi, naivās Eiropas eh, laiks ir eh, beidzies. Es gribētu teikt, ka šī te bruņošanās spirāle nenesīs lielāku drošību. Paldies, un nākošais runātājs Santonio Kominu Liveiras. Paldies, priekšsēdētājs! Eiropas Savienībai ir jāparāda pasaulē, ka nedrīkst izmantot cīņu pret pandēmiju, lai vājinātu tiesiskumu. Šo ir vairāk nekā jebkad nepieciešams, lai Eiropas Savienības uh, turpinātu sekot pamatbrīvību un demokrātijas aizsardzībai. Ir ļoti būtiski, lai Eiropas pārstāvi pasaules priekšā varētu šos principus ticami pārstāvēt. Mēs šonedēļ iepazināmies ar cipu dokumentiem no 80. gadiem, kur bija redzams, ka Gonzales tā laika Spānijas premjers atbalstīja uh, kaujinieku grupas izveidošana, kas bija sava veida valsts uh, terorisms. Un mēs to uzzinām, runātājs tiek pārtraukts. Es lūdzu, saka priekšsēdētājs. Es lūdzu jūs pieturēties pie šodienas darba kārtības tematiem, jo pretie gadījumā jūsu uzstāšanās sagroza paredzēto darba kārtību. Vai jūs vēlaties eh, beigt savu uzstāšanos šobrīd? Runātājs nav dzirdams. Augstā pārstāvkungs, ar visu cieņu, bet ar visu ētiku. Es. Uh, vēlos norādīt, kā jums ir jārīkojas ne tikai leģitīmi, bet ticami Eiropas Savienības vārdā attiecībā pret starptautisko sabiedrību. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Es eh, atgādinu visiem kolēģiem, ka, ka ir pieņemta darba kārtība ar trim tematiem mūsu diskusijai un ka pilnīgi dabiski uzstāšanās par tematiem, kas ir ārpus darba kārtības, sagroza uh, šo darba kārtību, un tāpēc vēlreiz lūdzu respektēt mūsu eh, pieņemto darba kārtību. Un tagad dodu vārdu Mihailam Gāleram uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Covid-19 krīzes ekonomiskās sekas. Uh, radīs vēl plašāku valstu un reģionu destabilizāciju, kas jau tā uh, ir krīžu skartas. Daudzi spēlētāji mēģina krīzes aizsagā īstenot savus pasākumus. Tam mums vajadzētu pretties attiecībā pret Ķīnu ir jāatgādina, ka vienošanās ar apvienoto karalisti par Hongkongu ir starptautiski saistoša. Uh, ANO uh, vienošanās. Tas nav nekāds vēsturisks dokuments. Ir labi, ka tagad uh, um, tiek braukts uz uh, Izraēlu no Eiropas Savienības puses, lai uh, paskaidrotu valdības vadītājiem, ka pretiesiskas aneksijas var radīt uh, negaidītas sekas. Lūdzu, uh, atturieties no tā. Uh, transformācijas valstīs, kā Ukrainā, Gruzijā un Moldovā, mums ir jāatbalsta tie, tātad jāatgādina tiem, kuri krīzes aizsegā eh, cenšas īstenot savus pasākums, jāatgādina, ka viņiem ir arī reforma darba kārtība, kas ir jāīsteno. Paldies, un nākošais runātājs Udo Bulmans, vienu minūti. Vicepriekšsādātāja kungs Borel kungs, arī bez koronas eh, šis gads būtu bijis eh, eh, smagāko cilvēcīgo katastrofu gads kopš gadu desmitiem pasaulē. 80 miljonu cilvēku pirms dažiem gadiem uh, bija badanāvis apdraudēti, tad arī bez koronas šogad tie būtu 120-130 cil, miljonu cilvēku. Uh, un to izraisa militārie konflikti un dabas katastrofas, un korona šo skaitli dubultos. Vairāk kā 260 miljoni cilvēku tieši skar bats, masveida iznīkšana, izmiršana, un ir ļoti labi, ka mēs ļoti ātri mobilizējām līdzekļus, bet vai jums ir uh, skaitlis, uh, apjoms, kaut kāds, uh, cik daudz kolektīvu poliņu ir nepieciešams, lai novērstu šo masveida bojāēju vai jūs varat pateikt mums kādu teikumu par sankciju politiku pret Irānu, pret Venecuēlu. Es eh, negribu tagad eh, atvērt eh, šo nodaļu, kur ir daudz par ko varētu runāt, bet jums jābūt skaidram, ka Eiropas Savienībai ir jādara viss, lai arī tur šo pandēmiju un badu varētu apkarot vienalga, ko par to domā citi starptautiskie spēlētāji. Paldies! Muito obrigado, Udo. Dou agora a palavra. Paldies, Udo. Un tagad dodu vārdu uz eh, pusotru minūtu Hannai Ņumanes. Borela kungs, dārgie kolēģi! Mēs eh, esam koncentrējuši mūsu spēkus, lai pārvarētu Covid-19 kā veselības krīzu. Bet šī cilvēktiesību krīze, kas ir arī paplašinās un situācija kļūst eh, vēl ļaunāka, režīmi aptur uh, žurnālistu, kas runā par uh, pandēmiju, bet tas neaptur pandēmiju, tikai vairo neusticību. Un tāpat policija uh, īsteno uh, lockdown pasākums, un tas uh, ir visur redzams. Uh, ierobežojumiem jābūt proporcionāliem, un cieši saistītiem ar nepieciešajiem pasākumiem, lai aizsargātu veselības uh, sistēmas pasākums. Mums ir jācīnās gan ar uh, krīzi veselības aprūpas jomā, gan arī ar uh, cilvēktiesību jomā, jācīnās pret uh, cilvēktiesību pārkāpumiem. Mums ir uh, jāaizstāv gan ārsti, gan cilvēktiesību aizstāvji. Borel kungs, tas nav tikai jautājums par miljoniem. Mums, kā Eiropai, ir jākļūst arī par cilvēktiesību uh, aizstāvju komandu. Jūs daudz par ko runājāt, un es domāju, ka mums ir jābūt aktīvākiem, raugoties uz visu pasauli kopumā šodien. Muito obrigado. Paldies. Nākošais runātājs ir Radoslavs Sikorskis. Vienu minūti. Panie przewodniczący, po pierwsze chciałem e, podziękować. Priekšsādātāja kungs, es e, gribētu izmantot šo iespēju un uh, teikt paldies Vaščakovska kungam, iepriekšējiem runātājiem, kas uh, tik pozitīvi runāja par demokrātijas uh, kustību un e, Geremeka e, kunga un arī manām aktivitātēm. Es domāju, ka tas e, nozīmē arī, ka polijas valdība kļūs par demokrātijas piemēru. Ja mēs runājam par Covid-19 krīzes pārvarēšanu, tad es ceru, ka būs arī izvērtējums, kā mēs esam šo krīzi pārvarējuši, un komisijas priekšlikumi norāda, ka mūsu darbība ir eh, bijusi diezgan veiksmīga, ka Eiropa paliks vienota. Zemās procentu likmes eh, varētu nozīmēt, ka palielināsies atšķirības starp dalību valstīm, līdz ar to daudz iespējas, bet arī daudz riski. Es ceru, ka jūs par to arī domājat. Paldies, un Nākošais runātājs Katlīna Vanbranta. Vienu minūti. Thank, thank you very much, Chair. Um... Paldies, uh, priekšsādātāja uh, kungs. Uh, Borel kungs, šeit, šeit es esmu. Jūs teicāt, ka mm, krīzes Covid-19 ietekme starptautiskā līmenī vēl nemaz nav pilnīgi skaidra, bet tā būs ļoti liela. Nu, um, paraudzīsimies uz Ķīnu. Pat pirms pandēmijas mums bija lielas problēmas attiecībās ar Ķīnu. Padomājiet par um, cilvēktiesībām, tirdzniecības uh, attiecībām uh, un arī ekonomikā. Covid krīzes laikā šīs problēmas tikai padziļinājās. Viņi uh, Eiropu nu, burtiski pārpludināja ar nepatiesām ziņām, viņi nesniedza informāciju. Un tāpat arī tās uh, tā informācija, kāda mums tagad ir, parāda, ka mēs bijām pārāk atkarīgi no Ķīnas, nu, piemēram, medicīnas dažāda aprīkojuma ziņā. Borela kungs ār politikā jāizmanto mūsu spēcīgākie instrumenti, nu, ne tikai runājot par cilvēktiesībām un uh, veicinot ekonomiskās uh, attiecības. Mums būtībā ir vai, jāpārdomā visa politikas veidošana ar Ķīnu. Paldies! Paldies! Nākošais runātais Francisko Jose Milens Mons. Paldies, priekšsēdētāji! Pasvītrošu divas lietas. Ehm, pirmkārt, Covid ārējā dimensija krīze parādīja trūkumus ehm, globālajā pārvaldībā. Starptautiskās institūcijas efektīvi nespēja nodrošināt informācijas apritinē, cīņas koordināciju. Otrkārt, vēlos pasvītrot pārliecīgu Eiropas atkarību no ārpasaules. Mums ir jāpanāk lielāka sanitārā autonomija. Mēs nevaram turpināt dzīvot atkarībā no trešajām valstīm. Tā tādās strateģiskās jomās kā uh, sanitārais aprīkojums, uh, zāļu ražošana. Un jānorāda, ka 80% pasaules ražošanas koncentrējas Indijā un Ķīnā. No otras puses ir skaidrs, ka mums ir jāatbalsta trešajām valstīm, it īpaši mūsu Āfrikas kaimiņiem, krīzes risinājumos. Un tāpēc ir jāpiešķir e, finansējums cīņai pret pandēmiju trešajās valstīs. Un noslēgumā t, treškārt e, e, ir bijušas vairākas pandēmijas, un šīs, e, šī Covid krīze nav e, bijis pārsteigums. Mēs redzam, ka vīrusi nepazīst robežu, un mums ir e, jāprot rīkoties koordinētākā un efektīvākā veidā. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Savī Lopes uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji, paldies augstiem pārstāvjiem. Ir skaidrs, ka pandēmija ne tikai nozīmēja pēdējā šī gadsimta vislielāko izaicinājumu veselības aprūpē, bet arī parādīja trūkumus un pretrunas mūsu paškārtībā. Protams, tendences jau tādas pastāvēja iepriekš. Ļoti vājas multilaterālas organizācijas, apgrūtinot pārvaldība un arī spriedze starp lielvarām Eiropas Savienība var izdarīt secinājumus par to, kā rīkoties turpmāk. Ir vairāk nekā jebkad nepieciešams tas, lai Eiropas Savienība uh, stiprinātu multilaterālas struktūras šādiem izaicinājumiem, gan kā pandēmija, gan kā klimata pārmaiņas, gan nevienlīdzība. Šeit ir nepieciešama sadarbība, un sacensība te neko nedos. Tāpat Eiropai ir jābūt savam autonomam ceļam, aizstāvot savas vērtības un intereses pasaulē. Tāpat arī šis ir brīdis meklēt sabiedrotos piemēr, un sniegt atbalstu, piemēram, Latīņa Amerikai, kur ļoti cieši no krīzes šobrīd. Paldies! Nākošais runātājs Aleksandrs Jordānos uz vienu minūti. Žēmīgi, gospodin predsedatelu, vai žēmīgi, gospodin Borel. Godātais priekšsādātāja kungs, Borela kungs. Es gribētu Hongkongas pilsoņiem izteikta atzinība tie, kas aizstāv viņu tiesības un brīvību. Pēc tam, kad ČTR pieņem valsts drošības likumu. Tie, kas ir piedzīvojuši, kā es komunisma jūgu aicina padomi un visus deputātus atvadīties no mūsu ilūzijām, ka mēs varam būt draugos ar komunistu Ķīnu. Mums ir jāaizstāv Hongkongas pilsoņu tiesības. Mūsu vērtības pieprasa, lai mēs režīmam Pekinā teiktu, ka mēs varam pārtraukt investīciju nolīgumus un ka mēs esam gatavi pārdomāt sankciju politiku. Tāpat kā mēs, es, mēs rīkojāmies pēc Krievijas agresijas pret Krimu. Tikai tā var uh, uh, rīkoties attiecībā pret komunismu. Paldies! dodu nākošais runātājs Mirjama Letmana. Vienu minūti. Thank you, Mr. Speaker. Paldies, priekšsētāja kungs. Mums, mums ir uh, miers jāaizstāv visur. Ķīna uh, pārkāpa drošības uh, likumu Hongkongai uh, piemērotos uh, starptautiskos. Uh, likumus, pilsoņu brīvības un tiesības. ČTR valsts drošības likums apdraud pamatiesības un tiesiskumu. Šis likums būs drīzumā piemērots pirms divām nedēļām. Daudzi arī jūsu vidū daudzi kopā principiāli pauda nostāju par situāciju Hongkongā un aizstāvēja arī tās tiesības, uz kurām mūsu savienība ir balstīta. Mums uh, ir jārīkojas atbilstoši 21. pantam līgumos. Aicinu visus deputātus uh, atbalstīt uh, šo rezolūciju un aizstāvēt Hongkongas pilsoņus. Paldies! Nākošais runātājs um, Izabela Santuša. Paldies, priekšsēdētāji! Kopš uh, Ķīnas Brit citu paziņojuma attiecībā uz Hongkongas uh, uh, pārēju Ķīnas likumdošanā ir bijuši neskaitāmi gadījumi, kāds e, pilnībā ir noraidīts cilvēktiesības līdzīgi, kā tas notika Tibetā, citur Ķīnā, Hongkongā. Ķīnas valdība apdraud pašu principu vienas valsts divas sistēmas. Ķīnas valdības represīvie cietieni centieni nevar tikt atbalstīti, un Stratēģiskās attiecības un to nozīme starp Eiropas Savienību un Ķīnu nevar nozīmēt to, ka mēs mazāk pieprasam saskaņu starp mūsu eh, darbībām un vērtībām. Gluži otrādi, tas pie, liek mums pastiprināti pieprasīt, eh, ievērot cilvēktiesību jautājumus, Hongkongas autonomiju un starptautiskās tiesības. Tas tiek sagaidīts no Eiropas Savienības. Paldies, un tagad dod vārdu Hildei Valtmans uz pusotru minūti. Much, Dear... Paldies, priekšstādātāja kungs, augstais pārstāv, dargie kolēģi. Man ir ļoti skaidrs, es aizstāvu uh, viens valsts divu uh, principu uh, ieviešanu. Es aizstāvu Hongkongas pilsoņus, uh, viņu brīvību. Uh, Hongkongā īstenotie protesti tika apspiesti un Hongkongas autonomija apdraudēta. Šis parlaments laimīgā kārtā ir vienots, sastādot ļoti spēcīgu rezolūciju, aicinot atsaukt valsts drošības likumu un respektēt tiesiskuma principus. Un ja nē, tad mēs starptautiskā sabiedrība mums vajadzētu domāt vai nevērsties starptautiskajā uh, Uh, tiesā, uh, lai uh, runātu arī par sankcijām. Borela kungs, mēs esam aptuveni 500 miljoni patērētāji Ķīnas produktiem, un tādēļ mums ir arī ekonomiska svīra, lai mainītu situāciju. Es vēlētos, lai jūs. Uh, Um, attiecīgi rīkoties, un mums ir vajadzīga jauna stratēģija attiecībā uz Ķīnu, aizstāvot mūsu vērtības un principus. Un tādēļ aicinu Ķīnu vēlreiz atsauciet valsts drošības likumu un um, dotiet Hongkongas pilsoņiem to autonomiju, kas ir uh, jau uh, iepriekšējās vienošanās. Uh, uh formulēta. Mums ir jāaizstāv mūsu vērtības visur pasaulē. Muito obrigado. Paldies. Un tagad dodu vārdu uz minūti Mara Bizotto. Grazie, prezidente. La Cina komunista. Paldies, priekšsādātāja kungs. Tiek runāts, ka Ķīna ir šī ļaunā iemiesojums, apdraudējums mūsu demokrātijai. Covid-19 krīze, pandēmija un arī Ķīnas um, spiegi institūcijās parāda savu seju. Šī ir diktatūra, pietiek klusēt un pieciest melus Eiropai ir jāpieprasa taisnība, jārunā par Ķīnas nodarījumiem mūsu dzīve, mūsu vērtības, to nedrīkst upurēt, dārgie kolēģi mēs saskaramies ar ekonomisku un civilizācijas konfliktu, ar Ķīnas diktatūru pret rietumu pasauli, un mums ir jāaizstāv mūsu vērtības un mūsu demokrātija. Eiropiešu brīvie cilvēki visā pasaulē nekad nekļūs par komunistiskā Ķīnas režīma uh, vergiem. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Afita Kanku. Vienu minūti. This commission Be... Šī komisija apsolīja būt par ģeopolitisku komisiju, un a, līdz šim brīdim es neesmu redzējis pierādījumu tam. Tā vietā es a, redzēju, ka EAD e a, atkāpjas Pekinas priekšā. Nākamajā ES Ķīnas samita laikā ir skaidrs, ka Ķīna.